uzskatām, ka šī īstenošana nemaksās dārgāk kā parlamentu sēžu noturēšana gan pamīšus Briselē un Strasbūrā. Un ja mēs noraidīsim komisijas priekšlikumu, tad mums būs ļoti dārgi nosacījumi, grūti īstenojumi. Paldies. Tātad rītā mēs balsosim par šo ziņojumu. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Godāmie deputāti! Nākamais darba kārtības punkts mūsu plenāras sēdē ir Renāts Zomers ziņojums par pārtiks produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Vispirms es došu vārdu referentei Zomers kundzei. bet eh, pirms došu vārdu referentei nedaudz pagaidīsim, kamēr iestāsies kārtība šai zālē. Lūdzu, Omers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dargie kolēģi. Es eh, gribētu nedaudz ilgāk runāt, 6 minūtes, 4 minūšu vietā, jo šis jautājums ir ļoti plašs jo četrās minūtēs es nespēšu pateikt visu, jo patērētājiem ir tiesības zināt, kas ir rakstīts uz pārtiks produktiem, ir tiesības zināt par sastāvu, par uzturvērtību, tas ļauj patērētājiem izdarīt informētu izvēli. Un arī kopienas likumdošanā mums ir dažādas direktīvas par marķēšanu, bet mums nav tāda visaptvaroša marķējuma regulas. Un tāpēc mēs esam uh, izskatījuši veselu rindu gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu likumu par marķēšanu, un jāsaka, ka viss šī masa ir izraisījis tādu ļoti lielu neskaidrību un ir nesaprotami e, šie nosacījumi, kā arī tas rada konkurences traucējums. Rezultātā mēs komitejā runājām, ka nav visaptvaroša likumdošanas. Mums ir jādomā, kā labāk informēt patērētājs, labāk harmonizēt, kā likvidēt birokrātiju Un komisijas priešlikums mūsuprāt tomēr nav attiecīgā līmenī, tur ir daudz neskaidrs informācijas, arī daudz pieņēmumi, nereāli priekšlikumi. Un arī, piemēram, šis priekšlikums par 3, 3 mm lieliem burtiem, kas vispār nav iespējams, un ir arī izvēle par labu lielajiem izņa, uzņēmumiem, jo mazie un vidēji uzņēmumi nevarēs eh, darboties saskaņā ar visām šīm normām, un ir arī pretruna pret mazās, arī ar mazās uzņēmē darbības aktu. Arī ļoti liela brīvība tiek um, piešķirta dalībvalstīm. Mēs nonāksim pie 27 dažādiem veidiem, kā marķēt uh, Bet jāsaka, ka burtu lielums ir tikai viena daļa. Mums ir jādomā arī par druku, par kontrastu, un mums ir galvenais jādomā par lasāmību, lai mēs varētu lasīt, salasīt. Un um, ir visai šai informācija būtu salīdzināma, lai būtu vienmēr 100 mililitri, un lai nebūtu kaut kāds proporcijas, kas būtu nesaprotams. Un, un neatkarīgi no izmēra iepakojumā, tomēr ir jāsaprot, kas tur ir iekšā. Informācija ir jābūt lasāmai. Un ir nepieciešams arī runāt par kilokalorijām. Tas ir patērētāji interesēs. Un katrā gadījumā patērētājiem ir jāsaprot informācija. ir jāsniedz informācija par izcelsmi. Un kā ir ar pārtiks produktu imitējošiem produktiem, piemēram, sieru imitātoru vai gaļas imitātoru? Arī šādu imitācijas gadījumu informācija ir jāsniedz uz marķējumu, jo no otras puses, ja mēs liekam pārāk daudz informācijas uz marķējumu, tad tas arī nav labi. Tāpēc es uzskatu, ka vajadzētu kilokalorijas uz 100 gramiem vai arī uz attiecīgiem mililitriem, jo tas ir saprotams, tas ir lasāms. Mums eh, nevajadzētu rakstīt šos uzturvielu profils, tas nav vajadzīgs jo ir attiecīgā regula par uzturvērtības norādēm bet tas mums nepalīdz izdarīt izvēli. Te par sāli satura nav pietiekams informācija, un vispār komisijas priekšlikums nav pamatots uz zinātniskiem apsvērumiem. Mums ir ļoti daudz informācijas par uzturvērtību, bet mēs nevaram izdarīt e, izvēli pēc būtības. Mēs nevaram lasot šo marķiem saprast, kas ir labs produkts un kas ir slikts. Vēl jāņem vērā arī dzīves stils un arī cilvēka ēšanas režīms un nevajadzētu pakļauties um, tieši lielo uzņēmumu lobēšanai, kāpēc viņiem ir liela interese tieši rakstīt šo uzturvērtību aprakstu, jo mēs redzam šeit liels mīnus. Un vajadzētu padomāt par krāsām, tā kā luksafora krāsām sarkanā, zeltainā, zaļa. Jāsaka, ka šīs te kategorijas netiek pilnībā īstenotas visās dalībvalstīs bet vajadzētu rādīt ļoti skaidri, kur ir saharīns, kur ir cukurs, kur ir imitātoru vielas, kur ir uh, dažādi vielu sastāv, kur ir zemstāvku saturs un kur ir uh, citas uzturvielu vērtības. Un šī informācija nav pareiza. Piemēram, uz dažiem produktiem tiek norādīta maldinoša informācija attiecībā uz dienas devu un nekas nav rakstīts par cukuru saturu. Eh, un ja mēs precīzi nenorādīsim šo informāciju, tad mēs atbalstīsim lielos uzņēmumus. Nedrīkst aizmirst par maziem uzņēmumiem, dažādiem amatniekiem, kas eh, arī ražo reģionālu specifiskos produktus. Noteikti par tiem ir jāpadomā un arī vajadzīga īpaša atkāpe uz produktiem, kas netiek iepakoti. Arī jādomā par piegādēm pārtiks ķēdēji, par tiešo tirdzniecību, arī par tādiem produktiem, kas nav iepriekš iepakoti. Jo patērētājiem ir tiesības zināt par visu sastāvdaļu izcelsmi. Es gan nezinu, ka, kā mēs to virzīsim tālāk, vai tā nav pārāk protekcionistiska ideja. Es, es tiešām nezinu, kādā veidā to var īstenot, tāpēc ir nepieciešams ieteikums izvērtējums. Uh, bet tikai gribu norādīt, ka marķējums. Eh, tas nevarētu būt tā kā rokas grāmata veselīgai diētai. Ir nepieciešams vēl papildināt šo rakstu ar izglītošām kampaņām par to, kas ir sabalansēta diēta, kas ir veselīgs dzīvesveids. Mēs nevaram šeit paredzēt visu. Mēs kā likumdevējs nevaram izglītot arī patērētāju visos aspektos. Mēs varam palīdzēt, veicināt, bet mēs nevaram patērētāju vietā izdalīt, izdarīt izvēli Un visbeidzot, es gribētu pateikties eh, ēnu referentiem. Paldies. Komisija ievāc. Dalīkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji, godājumie deputāti. Kā jau esmu teicis iepriekšējās reizēs, mūsu mērķis ir nodrošināt to, ka patērētājs zina, ko viņš pērk un ko viņš ēda. Un tādējādi patērētājs varēs labāk izvēlēties, ko ēst un arī attiecīgo diētu. Patērētājiem un pilsoņiem ir tiesības saņemt pareizi informāciju. Un es gribētu, lai jūs šo domu nepazaudētu diskusijas laikā. Runājot par priekšlikumu būtību, vispirms es gribētu pateikties referents kundzei par ziņojumu sagatavošanu, gribētu pateikties arī ēnu referentiem. Es arī izpratni izturos pret referents kundzes izteikumiem, tomēr pilnībā nepiekrīt tiem visiem. Es gribētu pieminēt arī Agri un Imko komitejas ieguldījumu. Un gribētu īsumā tagad parunāt par to, ko mēs piedāvājam Vispirms par obligāto izcelsmes marķējumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, te ir nepieciešams izvērtējums. Un tiešām mēs dzirdam, ka ir, nepie, ka ir nepieciešams obligāti uzrādīt ar šādu informāciju uz pārtiks produktiem, un komisija varētu pieņemt daļēju šo te e, gadījumu par obligāto marķējumu e, teiksim, ir pārtiks produktu elementi, ko mēs uzskatām par vienotu ingredientu, pacientu, tad šāda produktu maķēšana varētu būt pragmatisks variants, risinājums. Bet ņemot vērā, ka šis jautājums ir ļoti komplicēts, tad šo obligāto pasākumu ieviešana, tas ir saistīts arī ar deleģēto aktu un attiecīgo procedūru. Salasāmība ir viens no galvenajiem sūdzību elementiem, ko mēs saņemam no patērētājiem. Un jāsaka, mums ir jāliek patērētājs mūsu debats centrē. Par šiem burtu lielumiem ļoti žēl, ka daži grozījumi pārāk aiziet šajā izmērāmo burtu virzienā. Es gribētu redzēt, lai parlaments noteikti piedāvātu likvidēt visu, jebkādu maldinošu informēšanas praksi. Jo maldinošu produktu marķējums radītu tiesiskas problēmas, tāpēc ir nepieciešams atrast tādu marķēšanas veidu, kas dod patērētājiem pareizu un ļoti skaidru informāciju. Un es atbalstu arī brīvprātīgās schēmas un arī obligāto marķējumu uz iepakojuma priekšējās daļas tad ir nepieciešams, lai šie patērētāji zina, ko viņi pērk. Ne tikai tad, ka viņi pērk fasēto produktu, bet arī tādu, ko viņš pērk tiešā tirzniecībā, tātad nefasētā formā. Un esmu gatavs arī mainīt tekstu par nepakoto produktu, lai dalībvalstis pašas varētu lemt par obligātām prasībām attiecībā uz šādiem pārtiks produktiem. Runājot par nanoingredientiem, par novatoriskiem produktiem, es principā varētu pieņemt šim grozījumam, lai gan ir nepieciešams dot nanoproduktu definīciju. E, Tālāk par uzturvērtību aprakstu. Es gribētu teikt, ka es nevaru pieņemt tos grozījumus, kuri ir aicināts svītrot 4. pantu, jo šāda norma būtu pretrunā ar esošo regulu par informāciju uz pārtiks e, produktiem. Mēs saprotam, ka ļoti daudz šī informācijas elementi nav pareizi, ir maldinoši, Daži šādi informācijas elementi nav pamatoti vai arī uzsver tikai pozitīvos aspektus, radot nepareizi iespēju, bet um, ir jāpasvītro, ka šo informāciju parasti liek pēc um, uh, ražotāja institīvas. Un mēs neliekam obligāti likt informāciju par uzturvielām. Mēs gribam, lai šis apraksts tiktu likts tad, kad ražotājs grib izvērst mārketingu caur informācijas pieeju, lai patērētājs e, saņemtu pilnīgu informāciju. E, šo uzturvielu profilu pieprasīšana nekādā veidā neierobežo ražotāju tiesības. Ražotājs joprojām drīkst ražot tādā veidā, kā grib. Tomēr tāda pieeja būtu nepareiza, pret patērētiem. Protams, mēs nedrīkstētu pieļaut, ka, e, ka tiek rakstīta maldinoša informācija. Mums ir patērētājiem jādod godīga, pilnīga informācija par tiem produktiem, kurus viņi patērē. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka informācijas regula tika pieņemta pēc ļoti ilgas diskusijas starp dažādām institūcijām, un šīs regulas galvenie principi joprojām ir spēkā. Un es Tagad esmu atvērts pret šo uzturvielu profilu. Es esmu gatavs pieņemt arī izņēmumus attiecībā uz tradicionāliem pamatproduktiem, e, tādiem pamatproduktiem, kuriem ir svarīga loma cilvēku uzturā, tipiskā diētā. Un e, tādējādi strādāt kopā, es ceru, ka mēs nonāksim pie iespējas aizstāvēt mūsu patērētājs un sniegt arī precīzi informāciju. Paldies visiem! un es ar nepacietību gaidu ļoti interesantu diskusiju, kas sekos. Paldies! Paldies! Tagad Imko komitejas vārdā Šaldmozes kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Imko komiteja ir izstrādājusi atzinumu par Zammers kundzes ziņojumu. Komitejā mums svarīgākais bija garantēt, lai patērētājiem būtu viss nepieciešamais, lai viņš varētu veikt eh, veselīgu izvēli pārtikas ziņā. Mēs eh, komitejā bijām viensprātis, ka uh, priekšlikums nav pieņemams. Uh, patērētājiem ir nepieciešama skaidra informācija un uh, regulai jāļauj iekšējiem tirgum pēc iespējas labāk darboties. Tā tad mēs esam par bāzes principiem, bet runājot par uh, praktisko pielietošanu, tad uh, mēs esam viensprātis gan IMCO komisijā, gan ar NV komiteju. Mēs uh, aicinam referenti paturēt prātā, ka runa ir par instrumentiem patērētājiem un nevis par instrumentiem pārtiks produktu ražotājiem. Paldies! Un tagad lauksaimniecības un lauka attīstības vārtā Tarabēlas kungs. Paldies! Es esmu nedaudz šeit dusmīgs, jo es gribu runāt par 101. grozījumu, kur ir runa par izcelsmi. Mana grupa iesniedz par grozījumu, lai izteikt noteikti nodalījumu Jo principā izcelsmes valsts ir tur, kur pēdējo reizi šis uh, produkts ir uh, uh, apstrādāts. Parlamenta uh, dienesti aizliedza dalītu uh, balsojumu par šo grozījumu un tādā veidā tiek atteikt šis uh, grozījums. Te ir runa arī par tradīcijām, jo, manuprāt, šis uh, lēmums bija tāds nosacīts, ņemot vērā to es gribētu aicināt jūs, eh, priekšstādātājs eh, kundze, eh, nosodīt šo nosacīto lēmumu un lai pēc 24 stundām attiecīgie dienesti pieņemtu šo ļoti pamatoto grozījumu. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā došu vārdu runātājiem Līzes kungs, vispirms, kurš runās Eiropas tautas partijas vārdā. Pusotra minūte, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Pirmām kārtām es gribētu pateikties Omers kundzei par ļoti rūpīgi veikto darbu. Dažkārt Somers kundze ir bijusi pakļauta subjektīvai kritikai, ko viņa nebūtu nav pelnījusi, bet mēs par daudzām lietām esam viensprātis. Mēs gribam, lai pārtika un tās sastāvdaļas būtu labāk marķētas sieru taisa no piena, un ja tur pievieto vēl citas uh, lietas, tad tas ir jānorāda. Tāpat arī ir produktimitācijas. Uh, tā tad mums vēl nav obligāts pārtiks marķējums, bet mēs to vēlamies, un mēs gribam vienotu sistēmu, ko patērētājs varētu saprast. Es šeit varētu pastāstīt uh, tādu anekdoti par notikumiem Vācijā un citās valstīs. Uh, Tā tad, eh, kā sauc eh, tos dzīvnieciņus, kas karājas eh, skapī, tos sauc kalorijas. Tā tad nevar cilvēkiem jaukt prātu ar visādām kiloģauliem un tā tālāk. Kilokalorijas ir tas, ko cilvēki izmanto šī mērvienība. Norādīt. Tātad par uzturvērtībām daudz kolēģi grib prasīt, lai šīs prasības tiktu svītrotas. Es gribētu pateikties komisāram Dālī kungam un uh, uh, Barozo kungam par to, ka viņi centās panākt kaut kādus skaidrojumus, bet tomēr mums nav kolēģijā pieņemts lēmums. Tātad mums ir nepieciešams uh, skaidru, skaidrība, un es gribu aicināt atbalstīt Tautas partijas grozījums energo uzturvērtības jomā. Paldies! Un tagad sociāla demokrāta progresīvās alianses vārdā Glenis Vilmat. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Šis priekšlikums ir ārkārtīgi pretrunīgs, un tas ir ārkārtīgi sarežģīts. Kā ēnu referenti no savas grupas, eh, gribu teikt, mani pamatprincipi ir jautājumi, kādu informāciju vēlas patērētāji, kad viņi pērk pārtiku savām ģimenēm, un kā mēs labāk varam sniegt šo informāciju. Mūsu kontinents eh, šobrīd cieši no milzīgas aptaukošanās epidēmijas. Mēs ēdam pārāk daudz eh, tauku, cukuru un sāls. Tas veicina sirdslimības, diabētu, palielinās vēža risks, eh, tāpat arī aknu slimības, sirdslimības un pat depresiju. Patērētājiem Protams, nepietiks tikai ar to, ka būs norādīta uzturvērtība. Patērētājiem ir vairāk jāzina par pārtiks vielām jāspēj atrast veselīgākus produktus. Cilvēkiem ir jākontrolē tas, ko viņi ēd. Es aicinu izmantot krāsu kodēšanas sistēmu. Nevis, lai lemtu par produktu kā tādu kopumā, bet lai informētu patērētāju, vai produkts, piemēram, ir ar augstu vai zemu vai vidēju sāls un cukuru saturu. Un tas attiektos tikai uz uh, dažādām jau apstrādātajām. Tas attiektos uz uh, dažādiem gataviem produktiem, kuru uzturvērtības saturs uh, dažkārt ir diezgan uh, vājš. Gribētu uzsvērt, ka šīs prasības net, netieksies uz vācu maizi, uz sviestu vai alkoholu vai sieru. Uh, Un es esmu aizrakstījis e-mailu visiem deputātiem ar papildus informāciju, tāpēc lūdzu, pirms jūs balsojat, iepazīstieties ar dokumentu, lai jūs zinātu, kas tiek ierosināts tā vietā, jūs, lai jūs klausītos uz uh, maldinošu uh, nozars lobēšanu. Gribu aicināt kolēģis atbalstīt uh, obligāto izcelsmes vārsts marķējumu. Uh, patērētāji arvien vairāk apzinas Uh, kāda nozīme ir pārtiks izcelsmē, un viņi grib godīgu, ma godīgu marķējumu. Protams, tas nevienmēr būs iespējams, tomēr atsevišķiem skaitiem produktiem ir skaidrs, ka uh, lauksaimnieciski rakstur izcelsmes informācija ir jānorāda, un tas ir iespējams. Tas jau tiek darīts attiecībā uz lielopu gaļu, uh, zivīm, svaigiem augļiem un dārzeņiem. Uh, Runājot par eh, sastāvdaļām pārstrādātiem produktiem, tas, protams, ir sarežģītāk un tieši tāpēc tas tiek ierosināts tikai eh, gaļai, vistu gaļai un eh, zivīm pārstrādātos produktos. Mēs daudz runājam par patērētāju izvēli šeit parlamentā un par prevenciju sabiedrības veselībā. Tagad mums ir iespēja parādīt, ka mēs esam nopietni. Kolēģi, rīcība ir skaļāka par vārdiem, tāpēc lūdzu atbalstiet manus priekšlikumus. Paldies! Un nākošais runātājs liberāļu demokrāta Anses vārdā ir Gerbrandī kungs divas, minū, kungs divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisāram par visiem sniegtiem skaidrojumiem, ko viņš sniedza. Tāpat gribu pateikties Zomers kundzei par, par viņas referents darbu. Apmēram gads jau ir kopš es strādāju šeit parlamentā, un uh, man ir zināms priekšstats, kādā veidā ir iespējams, uh, teiksim, ietekmēt uh, miljoniem iedzīvotāju dzīve ar vienkārši tiesību aktu. Mums neapšaubāmi ir jādod savus ieguldījums. Ir ārkārtīgi grūti mainīt cilvēku Uh, paradumus un tradīcijas. Šeit mēs runājam par simtiem miljonu patērētāju. Bet domāju, ka mūsu ietekme šajā marķēšanas jautājumā varētu būt diezgan ierobežota. Es uh, nesaku, ka tas nav nepieciešams, bet būsim reāli un sapratīsim šīs regulas uh, būtiskumu. Tātad patērētājiem ir jānodrošina tiesības saņemt informāciju. Domāju, ka jā, ņem vērā tas, kas jau tika izteikts eh, šajās debatēs, un sekojušais ir skaidrs, ka otrajā lasījumā patērētājs saņem daudz vairāk informācijas. Uh, Bet ir nepieciešams arī vairāk investēt izglītībā, informētībā, tā lai katrs uh, apzinātos un mācītos un uh, saprastu, kā veselīgāk dzīvot. Tā tad uh, debats šeit uh, parlamentā ir uh, principā par uh, šīs regulas galvenajiem mērķiem. Tā tad vai galvenais ir uh, likt patērētājiem veikt tādu saprātīgu informētu izvēli, pērkot pārtiks produkts, vai arī šeit ir runa vairāk par izvēli. Tieši iepirkšanās brīdī mēs esam liberāļi un uzskatām, ka jādod patērētājiem visa nepieciešamā izvēle, lai viņi varētu veikt informētu lēmumu. Priekšstādātāji domāja, ka ir jārod uh, līdzsvars starp kvantitāti, starp to daudzumu, informācijas daudzumu, ko mēs sniedzam, jo dažkārt pārāk daudz informācijas uh, nedod nekādu labumu, tā tad ir jāatrod vidusceļš. Un tāpat laikā jāsaprot, ka mums jāļauj cilvēkiem uh, uh, izmantot uh, labus pārtiks produktus. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā uh, Suterkungam vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Uh, patērētāji ir atkarīgi no viņiem sniegtās informācijas. Ja uzņēmumi nesniedz viņiem adekvātu informāciju, tad iekšējais tirgus sabruks, jo patērētājiem vairs nebūs šī izvēles uh, vara. Uh, patērētājiem ir dažādas vēlmes, un mums jānodrošina uh, pildīt šīs vēlmes pēc iespējas lielākā apmērā. Mēs nevēlamies kavēt patērētājus ēst uh, produktus, ja viņi vēlas, kuros ir daudz tauki, daudz sāls, daudz kaloriju. Mēs vienkārši gribam patērētājiem parādīt, pateikt, ka viņi ir informēti Un lai viņi saprastu pērkot, uh, teiksim, automašīnu vai uh, leduskapi, cik daudz šis aparāts patērēs, teiksim, vai nu enerģijas, vai uh, degvielas, tā tad jautājums ir līdzīgs attiecībā uz pārtiku. Attiecībā uz pārtiku, uz lauksēmniecību. Uh, um, Patērētāji grib zināt, kur, teiksim, mailops ir bijis audzēts, no kurienes šī gaļa nāk. Tātad ir nepieciešama adekvāta informācija, un uh, par pārtiks eh, produktiem, tātad tādā pašā veidā tieši ir jāsniedz informācija. Attiecībā uz vīnu arī, piemēram, ir nepieciešams zināt, cik daudz kaloriju, kaloriju ir vienā vīna glāzē, salīdzinot ar, piemēram, eh, spirtoto dzērienu vienu glāzi. Ir svarīgi, lai vietējie uzņēmumi arī varētu eh, nostāties, iegūt savu pozīciju vietējā tirgū. Tā tad vēl dažas piezīmes. Mēs domājam, ka ir nepiecieš, ir daudz dažādi eh, imitāciju eh, produkti, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Attiecībā uz gaļu ir eh, daudz gaļas produktu, kur ir sliķi marķēti tirgū, un ir nepieciešams, lai šie transformētie, pārstrādātie projekti tiktu atbilstoši marķēti. Tātad attiecībā uz eh, daudziem produktiem ir nepieciešams zināt eh, īpaši uz pārstādātiem produktiem, no kurienes viņi nāk. Eh, paldies! Stevenson kungam vārds. Runājot par izcelsmes marķējumu, esmu pārliecināts, ka cilvēkiem ir tiesības zināt, no kurienes nāk pārtika, ko viņi ēd. Uh, Īpaši runājot par gaļu, vai tā ir eh, ražot saskaņā ar augstiem labturības standartiem un nav eh, šie lopi pārvadāti garus satālums pirms kaušanas. Eh, taču, protams, runājot par pārstrādāto, apstrādāto pārtiku, tas viss kļūst diezgan sarežģīti. Un izcelsmes valsts uh, norādes, piemēram, izmantojot vienu gaļas kombinātu, nu, tur šī situācija var mainīties no dienas uz dienu, pat no stundas uz stundu, atkarībā no piegādēm, no ražošanas veidu un tā tālāk. Un eh, šādas eh, atbilstošas eh, marķēšanas uzturēšana varētu izmaksāt ļoti dārgi. Tādēļ, ja mēs veidojam obligātus marķēšanas noteikumus, ir vajadzīgs veikt iz, uh, ietekmes izvērtējumu. Un dalīkums sacīja, ka viņš to atbalsta. Ja mēs runājam par izēvielām un uh, pārtiks produktu sastāvdaļām, šeit um, mums nav, rū, mēs, piemēram, nerunājam par gala produktu izcelsmi. Un tas ir ļoti svarīgi, piemēram, tādiem produktiem kā viskijs, jo ir joprojām iespējams, ka zemes kvalitātes viskijs no Japānas, Indijas vai Ķīnas uh, tiek piedāvāts kā uh, viskijs Un tas, e, piemēram, negodīgi konkurēt ar tradicionāliem viskijiem, kas tiek ražot Eiropas Savienības e, dalību valstīs pēc tradicionālām metodēm ir augstas kvalitātes. Mums ir jāaizsargājas pret šādiem gadījumiem, un tādēļ es e, aicinu atbalstīt grozījumu 254. Paldies, un tālāk Eiropas apvienoto kreiso vārdā Leotārds kundze. Es gribētu pateikties jums, referents kundze. Mēs šodien mēs runājam par nozaru un arī par patērētājiem. Mums eh, ir jāizdara savu izvēlu. Mums, es atbalstu arī šo krāsaino eh, marķējumu ideju šīs trīs krāsas, bet ir nepieciešams izdarīt arī politisku izvēli. Vai jūs gribat, lai mēs aizsargājam uzņēmumus, šos ražotājus, vai arī jūs gribat atbalstīt šādu tādu etiķeti, kas būtu salasāma, kur attiecīgi patērētājs varētu lasīt un saprast, cik te ir tauku, cik ir e, cukuru, un mēs izmantojam arī šo krāsu kodu. Un arī par bērniem 25% no mūsu patērētājiem varētu būt tādi, kuriem ir grūtības salasīt. Mums ir arī dažādi elektroniskie produkti un arī citi produktu veidi, kas izkrīt ārpus tradicionālās izteiksmes. Tāpēc vajadzētu pieņemt tādu krāsu kodu, kas būtu pietiekams, vienkārši, kas būtu lasāms, kas ļautu arī attiecīgi patērētiem izdarīt izvēli. Paldies! Paldies! Lietārdas kundze un tālāk Skotis kungs uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs kolēģi mūs aicina balsot par eh, ziņojumu, kas runā par informāciju, kas par pārtiks produktiem jāsniedz patērētājiem. Bet vai mēs esam pajautājuši pašiem patērētājiem, ko viņi vēlas, vai šie uh, eh, vēl, lēmumi tiek pieņemti ziloņkalu turnī parlamentā? Ne kontaktējoties ar tautu. Ehm, manuprāt, patērētāju attieksme ir jāņem vērā. Protams, ka cilvēkus interesē, no kurienes nāk pārtika, viņus interesē, kā tiek ražota pārtiks produktu, ko viņi pērk, bet jautājums ir arī par izvēli, izvēles brīvību. Vai tie lēmumi, ko mēs pieņemsim šodien, neietekmēs pirkšanas pārādumus rīt? Jo gal galā patērētājs ir tas, kas nolēm, ko dara tirgus, vai mums nevajadzētu veikt vēl kādu pētījumu un uzturēt šo dialogu ar patērētājiem, lai zinātu, ko viņi patiešām uh, vēlas. Nevis šeit mēs kaut ko iekšā nolēmjam, ko tad patērētājiem it kā vajadzētu. Nevajadzētu patērētājiem uzspies nekādas lietas uh, ar vāru, vajadzētu vienkārši viņus vairāk iesaistīt šajos procesos. Es domāju, ka jautājums ir daudz sarežģīts augstāks, kā mēs iedomājamies. Nevajag eh, pārpludināt marķējumu ar eh, eh, informāciju, taču izmantot to luksaforu pieeju, manuprāt, tas ir pārāk vienkāršot lietas. Cilvēki ir daudz grūdā, gudrāk, kā mēs te iedomājamies, un nevajag šeit izturēties paternizējoši. Paldies! Un tālāk Šagadī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, cienījamie kolēģi, mūsu partija ir pārliecināta, ka patērētāji ir labi jāinformē. Mēs atbalstām obligāto izcelsmes norādes ietveršanu. Eh, mēs arī uzskatām, ka gan ražotājiem, gan izplatītāji ir jāmin uz etiķetes. Mēs uzskatām arī, ka ir jāievieš obligāta eh, krāsu norāžu marķēšana, lai varētu atšķirt veselīgu pārtiku no neveselīgas, bet ar to vien nepietiek, jo lielās multinacionālās kompānijas ir atbildīgas par faktu, ka viņu preces pārpludina Eiropu, Ungārijā, Mums ir eh, Tesco, Kora un citi eh, vairumtirgotāji, kas eh, tirgo zemes kvalitātes pārtiku, un es neredzu, kāpēc vajadzētu importēt augļus no Ķīnas un Brazīlijas, kad mums būtu jāatbalsta mazie ražotāji tepat Eiropā. Paldies, un tālāk vārdsāja Jūzo kundzei uz pusotru minūti. Priekšsēdētāja kungs, mm, cienījamie kolēģi, komisāra kungs, šī ir svarīga regula patērētājiem un ražotājiem. Līdzsvarotu marķējumu ir ļoti grūti nodefinēt, lai nepadarītu lietas pārāk sarežģītas. Uh, Eh, es apsveicu referenti, es piekrītu viņai galvenajos vilcienos, bet tad, kad mēs runājam par papildus informāciju, tad, piemēram, uzturvērtības informācija, tas diezgan pretrunīgs jautājums. Mums vajadzētu par šo te uzturvērtības informāciju tomēr nonākt pie kaut kādiem secinājumiem. Mums būtu vajadzējis jau pagājuši gadu nonākt pie kaut kādiem secinājumiem un izvirzīt priekšlikumus. Uh, Un mani uztrauc tas, ka ir ļoti dažādi šīs te nacionālās sistēmas un tās eh, būs pret eh, šo te harmonizēto sistēmu un tas neļaus mm, saskaņot darboties kopējam tirgum, kas attiecas uz eh, izcelsmes norādi. Protams, ka cilvēkam ir jāzina, no kurienes nāk viņa pārtika, jo šīs informācijas trūkums var maldināt pircēju Protams, ka var noteikt brīvprātīgu marķējumu uh, pienākumu, taču nu, tas atkal var būt maldinoši. Savukārt, nevajadzētu uzņēmumus pārkraut ar birokrātiskām prasībām. Tālāk runājot par dažādu valodu izmantošanu. Komisijas priekšlikums ir saskaņā ar esošo direktīvu, kas ir labi strādājusi un uh, nav izraisījusi problēmas. Nevajadzētu uzsākt debats par šo tēmu, jo tas varētu būt bīstami. Uh, nevajadzētu radīt tālākus šķēršus brīvai preču apritē. Paldies! Saka priekšsēdētājs tālāk Čāders kundzei vārds. Priekšsēdētāja kungs, 60% no īru pieaugušajiem ir ar lieko svaru vai viņiem ir aptaukošanās, un nu, Eiropā situācija ir līdzīga. Tāpēc šī regula ir aicināta tik galā ne tikai ar šo aptaukošanās krīzi, bet arī ir izcināta, piemēram, tādas smagas saslimšanas kā diapēts, insults, sirds asinsvadu slimības un tā tālāk pašlaik mārķējums un uzturvērtības norādes ir ļoti neskaidrs. Runāt par luksuforu tipa norādēm būtu vienkāršas un saprotamas. Uh, un e, apzinīgi pārtiks ražotāji jau to dara šobrīd. Alkohola ražotēm arī būtu jānorāda, cik viņu e, produktos ir kaloriju un cukuru, un es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc alkohols būtu jāpaziņo kā izņēmums. E, Eh, mēs izjūtam milzīgu industrijas spiedienu runājot par šo likumdošanas aktu, bet es aicinātu jūs turēties tam pretī, miļie kolēģi, un balsot par to, ka alkohols ir jāmarķē un arī jāizmanto luksuforu krāsu norādes uz produktiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tālāk vārds Lepāžas kundzei uz vienu minūti. Es gribētu izteikt priekšlikumu par šo luksusporu principu krāskodu. E, mēs dzirdam, ka tas ir sarežģīti un tas arī vienkāršos, bet e, mēs dzirdam arī, ka ar šo luksuforu krāsu mēs inva, infantilizēsim mūsu patērētāju, bet jāsaka, ka mūsu patērētāju organizācijas saka kaut ko citu. Mums ir jāizlem, ko mēs gribam aizsargāt. Vai mēs gribam aizsargāt patērētāju, un tas ir jādara ātri, jo mums jārīkojas īstermiņā, īstermiņā un jāpieņem lēmums par marķējumu saturu pēc iespējas ātrāk. Marķējumam jābūt skaidram, un mēs atbalstam tādu informāciju, kas um, atbalstītu arī veselības apsvērums, kur mēs varētu arī cīnīties par noteiktām slimībām, pret aptaukošanos kā problēmu, un tāpēc mēs arī esam šeit ievēlēti, lai aizsargātu mūsu patērētāju intereses. Madam Asī. Tālāk Asī kundze, vārds uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi! Ja jūs esat tas, ko jūs ēdat, tad jūs esat industriāls produkts ar vien vairāk un vairāk. Liekais svars pieauga Eiropiešu vidū, un tas ir saistīts ar diabētu un ar sirds un asinsvadu slimībām. Nu, tas ir visiem zināms. Ja mēs izmantojam luksaforu modeli, tas ir uh, saprotams bērnam tikai reizi paskatoties uz produktu. Un ja mēs to nepanāksim Eiropas Savienības līmenī, tad vismaz dārlību valstīm ir jāļauj to izmantot. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību arī uz transtaugskābēm, jo parlaments, eh, parlamentam vajadzētu prasīt obligātu norādi, ja šīs transtaugskābes ir pārtikas produkta sastāvā, jo ir pierādīts, ka šie industriālie transtauki ir ļoti kaitīgi un viņu klātbūtne ir jānorāda uz ētiķetes, lai cilvēki, kas pērk šokolādes un visādas citas uzkodas un, un čipšus, zinātu, kas tur ir klāt. Nikolson kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos apsveikt referenti Viņa tiešām ir veltījusi daudz laika šim darbam un, protams, ir parādījusi, ka ir ļoti spējīga referente, bet es skaidri gribu norādīt, ka esmu pār izcēlesmes marķējumu, taču mums ļoti skaidri jānorāda, ko mēs ar to domājam. Mums ir jānodrošina vispirms, lai cilvēks, lai patērētājs zinātu, no kurienes nāk produkts klančēdi. Mums ir arī jāzina, kā patērētājs zina, kādā veidā šis e, produkts ir ticis ražots. Un es piekrītu referentē šajā ziņā. Un es domāju, ka pastāv briesmas, ka mēs uh, cenšamies skriet pārāk ātri. Tas ir process, tas prasa laiku. Un Es gribu redzēt tādu situāciju, kurā mēs pieejam prātīgi, bet atrodam pareizo risinājumu. Es negribu, lai mums būtu pārāk daudz regulējuma. Un pastāv briesmas, ka mēs eh, pārāk sevi aizregulēsim tirgu. Es domāju, ka viss ir jādara lēnām, prātīgi un jāatrod pareizā izeja un vajag pietiekoši daudz laiks ar pirmo lasījumu un otro lasījumu, lai izvērtētu, kādas tam ir izmaksas, kāda ietekme, kādas sekas, jo ilgtermiņā tieši eh, pareizs saprātīgs risinājums mums ir nepieciešams. Paldies, Nikolson kungs, un tālāk vārds eh, Dainai Dotsai. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka kāds eh, strīdēsies. Uh, Eh, par to, ka uh, patērētājiem vajadzīga veselīga un izsekojama pārtika, un neviens nestrīdās ar to, ka ir vajadzīga godīga informācija uz pārtiks produktiem, taču nevajadzētu radīt uh, pārmērīgu informāciju uh, Un, eh, ja būs pārāk daudz nesalasāmas informācijas, tad cilvēki vienkārši ignorēs vajadzīgu informāciju un varbūt eh, saņems informāciju, kurai nav reāls eh, vērtības. Vērtība ir jābūt vērtīgai, un tas ir galvenais kritērijs. Kā man kolēģi, es atbalstu izcelsmes marķējumu nepieciešamību. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs zinātu, no kurienes nāk pārtika, ko mēs ēdam. Mēs runājam par lauksaimniecību un zivsaimniecību. Uh, Eh, viņi ražo pārtiku saskaņā ar ļoti stingriem regulējumu. 60% no zivīm, kuras mēs ēdam, ir importētas. Un tās varbūt netiek audzētas saskaņā ar tādiem, tādām vides un labturības prasībām kā Eiropas Savienībā. Ir svarīgi, lai mūsu sistēmas radītu vienlīdzīgus spēles noteikumus mūsu ražotājiem un uh, iepestē pārtikai mums nevajadzētu sodīt mūsu ražotājus ar nevajadzīgu birokrātiju. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Francoazai Grostetei. Viena minūte minūte 30 sekundes. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Es gribētu runāt par diviem konkrētiem punktiem. Pirmām kārtām par šo uzturvērtības norādi. Gribu to svītrot, jo gribu atgādināt. Vienīgais mērķis ir tikai noteikt, vai to, ka vai šis pārtiks produkts var vai nevar ietekmēt veselību. Jāizvēlās no tā, ka patērētājs tiek maldināts, balstoties uz kaut kādu konkrētu vielu. Uh, Un tāpat laikā varbūt produkts ir bagāts ar sāli, cukuru un citām lietām. Tāpēc es gribētu svītrot šo prasību, uzrādīt uh, uzturvērtību. Un tieši 2006. gadā mēs jau šādu prasību arī apstiprinājām. Gribu piesaistīt jūsu uzmanību uh, 2005. Uh, grozījumam, uh, kur ir runa par rituālo kaušanu. Uh, Tādā gadījumā mēs varētu stigmatizēt zināmas reģio, re, re, reliģiozās grupas, jo šādā gadījumā zinām patērētāji ar nepamatotu negatīvu noskaņu raudzītos uz šiem produktiem. Tāpēc, ka zinām patēriņa paradumi ir atkarīgi no šī kaušanas veida. Mēs katrā ziņā nevaram ļauties, ka tiek uh, apdraudētas dažas uh, šīs nedaudzās rituālās kautuvas uh, Eiropā, un ir jāņem vērā arī šis tuvuma apsvērums. Tātad marķējumā ir labi jāinformē patērētājs, bet runājot par šo krāsu kodu, es domāju, arī atkal tiks stigmatizēt zinām pārtiks produktu, nu tas nebūs labs risinājums. Paldies! Paldies! Un tagad es dodu vārdu Perejo Rodrīgas kungam. Gracias, senor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam iesnieguši ļoti daudz grozījumus, tūkstots un vairāk grozījumus, bet īsnībā mēs gribam, lai būtu labāka šī marķēšana, lai nebūtu pārāk daudz informācijas, jo pār, pārmērīga informācija tā maldina patērētāju. Mums ir jādomā par to, kā pasargāt cilvēkus šai ziņā, ka, lai, lai patērētājs lai zina, ko viņš ēd, kāds ir tauts, taukskāps, kā ir ar holesterīna līmeņiem attiecīgi. Tāpēc ir nepieciešama ļoti skaidri norādīt uz marķējumu. Arī valsts izcelsmes marķējums ir nepieciešams, jo šeit nedrīkstētu būt nesaprašanās. Visu to vajadzētu likt uz etiķetes Bet, ja jūs liksiet vēl tādu informāciju, kur ir audzis šis dzīvnieks vai, tā, vai augs produkts, un um, ja būs pārāk daudz šādas informācijas, tad tas var izdarīt vairāk ļaunumu, mums vajadzētu informēt, bet nevajadzētu sajaut galīgi galvu patērētājiem. Jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nekļūtu neproduktīvi, lai mēs uh, sasniegtu pretējo, nevis uzlabot šo situāciju, bet tieši pasliktināt. Es domāju par šo luksoforu sistēmu vajadzētu vairāk fokusēties uz dienas devām un nevajadzētu sajaukt prātus patērētājiem. Paldies! Tālāk Kris Deivis, lūdzu, vienu minūtu. Paldies! Kas gan varētu būt vienkāršāks par likumu rakstīšanu attiecībā uz to, kas ir jāsaka patērētājiem, bet šeit ir dažādas interpretācijas, dažādas prakses, dažādas Um, konkurences, un tas viss ir sajaukt. Es atbalstītu luksuforu principu, arī izcelsmes valsti, bet um, joprojām pirmā pieredze rāda, ka šeit nav iespējams viennozīmīgi skaidrot. Komisija ir skatījuši šo jautājumu par informāciju uz etiķetēm, un komisija saka, ka 44 tūkstoši ir, ir tādu gadījumu, kad ir iesniegt sūdzības attiecībā par informāciju. Eiropas veselības aģentūra ir pārņemta ar visām šīm sūdzībām un pretenzijām, un Eiropas komisija ir iestigusi šajā birokrātijā. Varbūt pēdējās remarkās komisijas pārstāvs varētu mums pastāstīt, kā mēs varētu tikt ārā no šīs situācijas. Paldies, tagad došu vārdu Emai Maklarkin kundzei. Vienu minūti, lūdzu. Paldies! Princips sniegt labāku uzturinformāciju ir ļoti cēls mērķis. Tomēr šajā ziņojuma rakstīšanas periodā mēs esam iesaistījušies dažādās diskusijās par to, cik, eh, cik eh, lieliem burtiem ir jābūt, kā ir ar porcijām, vai triks ir viens vai divi un tā tālāk. Un, uh, Mēs uzskatām, ja, ka ja būs Luksafora informācija, tad būs vienkāršāka šī informācija. Tad mēs sniegsim pamatinformāciju un attiecīgi tas būs saprotam. Un mēs arī varēsim izvairīties no negatīva e, efekta pamatproduktiem. Un mums ir jādomā par to, ka nevajadzētu rakstīt pārāk kompleksu informāciju, un ļoti bieži mēs nevarēsim šo sarežģītību atspogļot tikai pēc krāsām, jo ļoti bieži patērētājs zin, grib zināt par izcelsmi. Ir nepieciešama arī kāda cita informācija. Mūsu patērētāji ir gudri, viņi negrib, lai tiem diktētu, viņi grib zināt, no kurienes nāk un kas tas ir. Paldies! Sonika kungs, pusotras minūtes no iekšējā tirgus viedokļa marķējumu harmonizācijai ir milzīga nozīme. Arī tālāk savstarpēja atzīšanai ir liela nozīme. Šobrīd šai ziņā dalībvalstīs ir dažādas interpretācijas. Dalībvalstīs dažādi tiek skaidroti kopienas likumi, un tas rada grūtības, attiecīgi aptur konkurenci un brīvo kustību. Mūs nedaudz eh, uztrauc šī prasība rakstīt par valsts izcelsmi uz noteiktām produktu kategorijām. Es domāju, ka līdz ar to dalībvalstis eh, varētu celt barjeras tirzniecībai un varētu realizēt protekcionismu. Valsts izcelsmes marķējums, tas būtu jāliek eh, tikai noteiktos gadījumos ar Vajadzētu tur paust informāciju patērētājam tādu, kas nebūtu pretrunā patērētāju un arī ražotāju interesēm. Līdzvarots uzturs un dzīvesveids arī ir aktuāls tēmas, kas parādījās šajā diskusijā, un marķējums ir viens no veidiem, kā mēs varētu izglītot patērētāju par veselīgu dzīvesveidu. Bet ir iespējams strādāt arī plašāk, ir nepieciešams izvērst arī kampaņas. Es neatbalstu luksaforu principu, jo tam varētu būt eh, negatīvs efekts uz dzīves stilu un veselīgu uzturu idejām. Un cilvēkam pašam ir jā, jāatbild par savu izvēlu. Paldies! Tālāk došu vārdu Kadenbaha kundzei, priekšsēdētāji, kolēģi. Politiķu uzdevums un Eiropas parlamenta uzdevums ir uzlabot dzīves kvalitāti visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un daļai, lai uzlabotu dzīvesveidu, ir nepieciešams arī veselīgs uzturs, un lai būtu uzturs veselīgs, ir nepieciešama pareiza informācija. Mums ir steidzīgi nepieciešams strādāt pie etiķetēm, ir nepieciešama valsts izcelsmes principa atspoguļošana, jo patērētājiem ir jāizdara informēta izvēle par to, no kurienes nāk attiecīgais pārtiks produkts. Un tad ir nepieciešama arī informācija par uzturvērtību, jo tikai šis uzturvērtības uzskaitījums garantē to, ka patērētājs saņem pareizu informāciju. Attiecīgi patērētājs saprot, kāds produkts ir veselīgāks, kurš ir mazāk veselīgs. Mēs redzam, kādas sastāvdaļas tur ir iekšā, tad izdaram izvēli par to, vai tas ir veselīgs. Ir nepieciešams arī kampaņas, informatīvas kampaņas par to, kas ir veselīgs uzturs un dzīvesveids. Ir. Paldies! Un tālāk došu vārdu Kurska kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! nevienmēr mēs diskutējam, ne visi likumdošanas akti, par kuriem mēs diskutējam, ir vienādi interesanti mūsu balsotājiem, vēlētājiem. Bet eh, šis ir gadījums, kad etiķets jautājums ir ļoti svarīgs, attiecīgi tas nosaka arī patērētāju izvēli. Eh, šai ziņā īpaši interesants ir valsts izcelsmes marķējuma aspekts, jo marķējumā tātad būtu jānorāda izcelsmes valsts, un šis marķējums būtu jāliek arī uz apstrādāts vai pārstrādāts pārtiks. Šeit ideja, ka varētu marķēt galveno sastāvdaļu, ir atbalstām. Un par alkoholu sastāvdaļas alkoholā ir svarīgas, un arī uzturvērtība būtu jāatspoguļo, un patērētājiem būtu interesanti zināt, vai attiecīgais vodkas dzēriens ir izgatavots no kartupeļiem vai no banāniem vai arī no kviešiem. Un likumdošanas aktiem ir jāsaskan ar pilsoņu interesēm. Noteikti jāņem vērā mazie un vidēji uzņēmumi arī. Paldies, un tālāk Pārlo Bartolocī kungs pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi parlamenta uzdevums ir paust savu viedokli par to, kāda informācija būtu jāliek uz marķējumu. Bet šeit mēs esam iesaistījušies tādā likumdošanas procedūrā, kas iz, ir izrādījusies ļoti smaga un ļoti pretrunīga, un mēs nevaram saīsināt šo procedūru. Mēs cenšamies pieņemt tādu likumu, kur būtu ļoti skaidra informācija, kas piedāvāt patērētēm, lai nebūtu maldināšanas, lai nebūtu kādas nepareizas informācijas, kas varētu dot tādu negatīvu iespaidu. Un šai ziņā gribētu pateikties referents kundze. Somers kundze ir centusies salikt kopā dažādas prasības, dažādas idejas. Viņas mērķis ir bijis eh, samierināt dažādas intereses un konflikts. Un nu, tas nav viegli. Mēs e, esam apzinājuši, ka ir ļoti daudz pretenzijas, arī dažādi tiesu darbi par nepareizu marķējumu, un arī dalībvalstīs ir atšķirīga prakse. Un tagad e, šis komisijas priekšlikums ir ar mērķi pārskatīt eksistējošo likumdošanu. No vienas puses tas palīdzēs ražotājiem, no otras puses arī patērētājiem. Un mēs uzskatām, ka šeit te vajadzētu skaidrāk paust to ideju, kas ir jāliek uz etiķeti, kā, kādas uzturvērtības parametrus vajadzētu atspogļot uz marķējumu. Un par šiem vienādiem noteikumiem diezgan grūti būtu izdomāt tādu vienotu marķējumu. Šobrīd Eiropas ražotājiem ir jāiesaistās konkurences cīņā ar trešo valstu ražotājiem. Uh, Un mums ir jādara viss, lai etiķetes uzlabotos, lai marķējums uzlabotos, jo mēs dažkārt marķējums ir likt arī uz imitācijas produktiem un attiecīgi maltinoši iespējas tiek radīts. Par, nākamais pusotras minūtes Fernandes kungs. Garantīt, es sugrānu. Paldies. Eh, pārtikas eh, marķēšana ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu pārtikas drošību. Tā tad ir nepieciešama droša informācija patērētājiem, tāpat laikā mazāk birokrātijas, eh, vajadzīgs vienkāršot noteikums, nepieciešama labāka juridiskā skaidrība un jāuzlabo konkurētspēja pārtikas nozarē, tāpat laikā nekad nepiemirstot par maziem vidējiem uzņēmumiem lauksaimnieku tiešais mārketings, piemēram, un vietējās produkcijas tirgošanu, to mēs nedrīkstam pakļaut šī tiesība aktu nosacījumiem, jo tādi produkti tieši nodrošina dažādības saglabāšanu un to, ka tiek eh, pasargātas un saglabātas mūsu tradīcijas un uh, kultūras saknes. Ir jāaizsargā patērētājs, tāpat laikā neliekot spiedienu, uh, veicot zināmas izvēles un nedrīkst apdraudēt vietējo reģionālo uh, produkciju. Es domāju, ka komisijas pieeja ir pārāk tievišķīga tā ir eh, paredzēti, lai vadītu patērētāju kaut kādā virzienā, nevis vienkārši sniegtu informāciju izvēlei. Ir jānodrošina cilvēkiem brīvība eh, izvēlēties un saprast, kas ir eh, viņu pārtikā. Portugāļi, ja viņi grib turpināt ēst savus vietējos sierus un vietējos sautējumus, un tāpat, ja vēlas turpināt ēst savus ļoti labus vietējos desertus un uh, Uh, savu vietējo vīnu, viņu jau vērt, tad viņiem tas ir jāļauj. Tāpēc es uh, gribētu sveikt referentu, pateikties par viņas veikto darbu, atbalstu viņas pozīciju un ziņojumu. Aizstāvu ideju, ka uh, patērētājiem jādod informācija par to, kas notiek, viņam jābūt informētam, bet informētam pašam ir jāizvēlas un jābūt atbildīgam par savu izvēli. Paldies, un tagad vārds Maka Gineses kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsādātāja kungs! Mēs šeit runājam par pārtiks informāciju. Mēs, eh, kā parlamentārieši, saņemam informāciju par daudzām lietām, un tā ir ne tik daudz pat informācija, bet ko mēs daram ar informāciju. Gribu runāt par diviem konkrētiem jautājumiem šai ziņojumā. Viens ir izcelsmes valsts. Mums ir eh, lielopgaļai eh, šāds marķējums, varbūt Eiropas Savienība to nevēlētos, bet krīze mums to uzspied un šķiet, ka šis marķējums ļoti labi darbojas. Atbalstu domu, ka it īpaši runājot par gaļas produktiem. Uh, ir nepieciešams norādīt izcelsmes valsti, lai patērētājs zina, no kurienes nāk šī pārtika. Tālāk pāriešu pie jautājumu, kuru es marķētu kā dzeltenu. Es uh, Pateicos tiem, kas sniedz man informāciju saistībā ar šo luksaforu sistēmu un IKP, un es centos visu šo informāciju ļoti uzmanīgi analizēt. Man ir vairāk komentāru. Uz cigaretēm mēs rakstam veselības brīdinājums. Es nesmēķēju, es domāju, ka šie brīdinājumi ir ļoti labi. Tie, kas uh, smēķēt, turpina smēķēt, neskatoties uz šiem satraucošiem brīdinājumiem uz marķējuma. Marķējums nepadarīs cilvēku, marķējums nesamazinās eh, aptaukošanos, mums ir nepieciešamas dziļākas diskusijas. Tad mums vajadzētu aizliegt arī automašīnas un liftus, lai mēs vairāk eh, fiziski darbotos. Man ir prieks, ka šis jautājums ir pirmajā lasījumā. Es domāju, ka jautājums ir pārāk sarežģīts, lai mēs to atrisinātu. Tagad ir nepieciešams dziļākas debatas un jārod risinājums, kas būtu vislabākais, atbilstošākais eh, šī ziņojuma ziņojuma nosaukumam un uh, saturam. Paldies! Tagad vārds uh, Herbertam Dorfman kungam uz pusotru minūti. Grežo, signor presidente, geschätzte kolēģi, danke. Paldies priekšstādātāji, cienījamie kolēģi. Gribētu pateikties referentam Efektīva marķēšana ir noderīga, patērētājiem jāzina, ko viņi ēd ka cilvēki ir lielveikalā, viņiem ir nepieciešams saņemt informāciju ātri. Informācijai jābūt atspogļotai tādā veidā, lai uh, cilvēkam nav nepieciešams uh, zinātnisks grāds pārtiks uh, zinātnē, lai saprastu, kas tur ir rakstīts. Viena joma ir īpaši svarīga, un tā ir uh, vietējie un amatniecības uh, produkti, tradicionālie produkti. Uh, kas eh, tiek pārdoti eh, pašās lauka saimniecībās, saimniecību veikalos. Tie nav standartizēti produkti, tīpaši mēs runājam par ievārījumiem un eh, sulām. Ir ārkārtīgi grūti precīzi kvantificēt cukuru saturu šādos produktos. Pēdējo gadu laikā mēs esam centušies samazināt pārtikas produktu pārvadāšanas attālumu un paši lauksaimnieku audzētāju tirgi ir kļuvuši ārkārtīgi svarīgi tieši arī vietējai lauksaimniecībai. Mēs tērējam Eiropas naudu, lai tieši veicinātu šādu uh, parādību. Pastāv cieša saikne starp uh, lauksaimniekiem un patērētājiem, un tas ir daudz svarīgāk nekā tas, kas rakstīts uz uh, marķējumu. Tāpēc, uh, kolēģi, uh, gribu norādīt, cik svarīgi ir visi šie grozījumi, kas saistīti ar tiešiem lauksaimnieku tirgiem. Paldies! Un tagad vārds Ebera kungam pusotru minūtu. Paldies, priekšstādātāji, komisāra kungs. Nav šaubu, ka mums Eiropas Savienībā ir veselības problēmas un patērētāju intereses ir jāliek pašā priekšplānā. Tāpēc ir skaidrs, ka pārtikas produkti nav vienkārši kaut kāda prece ka tie tiek patērēti, mēs tos uzņemam savā ķermenī. Tāpēc ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lemjot par marķējumu un marķēšanu pārtikas produktiem. Es domāju, ka nav pareizi uzskatīt, ka ar šāda veida marķējumu mēs atrisināsim visas problēmas. Paraugieties, piemēram, uz ASV, tur ir ārkārtīgi daudz uh, cilvēki, kas cieši no aptaukošanās, bet viņiem šis pārtiks uh, satura marķējums ir obligāts. Tāpēc vajadzētu domāt, kā mēs Eiropā rīkosimies. Šī luksafora sistēma, uh, kas tika diskutēta, manuprāt, nav labākais risinājums, jo tas tikai vairos apjukumu. Tāpat uzskatu, ka tomēr ir iespēja izstrādāt uh, vispārējais norādījums ikdienas devai vai uh, nepieciešamajai porcijai. Domāju tāpat, ka izcelsmes valsts eh, marķējums ir ārkārtīgi svarīgs. Lielākā daļa patērētāja vēlas zināt, no kurienes nāk eh, pārtika, kur tā ražota. Un noslēgumā norādes par, par produktu veselīgumu. Tās tik tiešām ir jāuzsver, lai patērētājs varētu veikt informētu izvēli. Un jautājums komisāram. Mēs joprojām gaidam komisijas priekšlikumu eh, EFSA finansēšanai. Tā ir vienīgā aģentūra, kurai nav finansējums tās darbībai. Tāpēc lūdzu aplūkojiet šo jautājumu un pasakiet, kad mēs varēsim kaut ko vairāk uzzināt par šīs aģentūras finansēšanu. Paldies Zieberkungam. Tagad mēs pārējām pie a, brīvā mikrofona sadaļas. Gribētu jūs informēt, ka esam saņēmuši ļoti daudzus a, pieteikumus izteikties, tāpēc Diemžēl mēs nevarēsim pagarināt šo sarakstu. Mums šobrīd jau ir pieteikušies turpat vai 15 deputāti. Un uh, mums tomēr ir jāpieturas pie mūsu laika grafika. Noskatīsimies, nu, cik daudziem izdosies dot vārdu. Tātad tāpēc uh, tūlīt došu vārdu Āņai Vaisgarbers kundzē. Jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, šodien Mēs runājam par to, ka jaunais tiesība akts eh, dotu mums jaunu marķējumu attiecībā uz 100 eh, eh, gramiem produkta, kas būtu ļoti noderīgi. Attiecībā uz uzturvērtībām arī ir nepieciešams pieņemt informētus lēmumus. Domāju, ka patērētāji zina, ko viņi pērk. Imitētie produkti ir paredzēti, lai apmuļķotu patērētājs. Uh, imitētie sieri vai vanīlas jogurts, kuram nekā nav, nav, nav smaka klāt no vanīlas, šie produkti ir atbilstoši arī jāmarķē. Domāju, ka rīt mēs dosim skaidru signālu padomēji. Domāju, ka esam viensprāts, ka marķējumam jābūt labākam. Mani interesē informācija. Nedomāju, ka mums nepieciešams būt tēvišķīgiem un vadīt patērētājus. Esmu pret arī šo luksaforu sistēma, tā, manuprāt, ir maldinoša, jo nav tāda lieta kā pareizā pārtika, uh, un esmu par, uh, Kolēģi, voi... par IKP modeli un par to arī tā balsošu. Uh, cienījamie kolēģi, ja jūs vēlaties piedalīties debatēs, jums ir jārunā vienu minūti, pretējā gadījumā mēs nevarēsim dot vārdu visiem kolēģiem. Runājot par šo luksaforu, es tūliņ jums rādīšu stark no gaismu, kad jūs izsmelsiet savu vienu minūti. Tagad vārds Tabredīkungam. kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, patērētājiem ir jāzina, ko viņi ēd. Un tāpēc mēs pilnībā atbalstam šo hibrīdu modeli, kurš ir balstīts uz luksaforu sistēmu un kurš nodrošinātu patērētāju nodrošinā, drošību Ungārijā. Ungārijā uh, ir tāda izpratne, ka ir viegli saprast šo luksaforu sistēmu un tādā veidā var izvairīties no maldinošas informācijas. Un tas dod patērētājiem veikt eh, informētu izvēli. Runājot tālāk par tradicionāliem produktiem, eh, vietējiem produktiem, domājam, ka obligātais marķējums būtu attiecināms tikai uz zināmām noteiktām pārtiks kategorijām. Tāpat uzskatām, ka Izcelsmes valstī, ja vien iespējams, ir jābūt norādītai. Izcelsmes valsts marķējums jau reāli pastāv un jau ir obligāts. Daudziem produktiem, tīpaši tādiem kā zivs. Paldies, vārds Giovanni Labija kungam, un atgādinu, viena minūte jums katram ir. Neuztraucieties, priekšsēdētāja kungs, eh, runāšu ātri. Ja šim parlamentam galvenais ir nodrošināt drošu pārtiku patērētājiem ar eh, garantētu izcelsmes norādi, tad vajadzētu arī nodrošināt vieglu piekļuvi pārtikas informācijai, nodrošinot atbilstošu marķēšanas sistēmu. Domāju, ka mums nepieciešami skaidri nosacījumi pārtikas marķēšanai, tas var ietekmēt patērētāju izvēli vadot patērētājs veselīgu produktu izmantošanai ar skaidru izcelsmes norādi. Šai kontekstā man gribas uzdot jautājumu parlamentam un lūgt ļoti uzmanīgi izvērtēt uh, grozījums, kas iesniegt ar 40 parakstiem. 351. grozījums, par to es runāju konkrēti, jo mums skaidri jānorāda, kāda ir izeivielu izcelsme ne tikai Uh, lauksaimniecības uh, produktiem, bet arī pārstrādātiem uh, produktiem, kur ir viena izēviela. Tā tad jānorāda ir gan. Sí, sí, sí, escrita, escrita. Jānorāda arī piedevas, tātad ne tikai produkts, bet arī piedevas. Uh, jā, priekšsēdētājs No zāles tiek prasīts runātāju sarakstā, tad lai runātāji varētu zināt, kādā kārtībā viņi runās. Tagad vārds Karacas kundzei, pēc tam Nikolesku kungs, uh, un pēc tam Arsen kungs, un Sabu kungs, Estrelas kundze, Varņo kundze, un tad liberāļi uh, Rīsas kundze. Tagad es viņai gribēju dot vārdu, un pēc tam no EFD uh, Rosbach kungs, Rosī, Paskvā un neatkarīgajiem Obermaier kungs. Tā tad tie ir lūgumi, kas ir saņemti. Vai visi zālē esošie piekrīt labi? Tagad arī skundzei vārds. Paldies, divas lietas ir uh, svarīgi. Lai rīt mēs uh, balsojot par šo uh, obligāto marķējumu, uh, no, nobalsot, kā jau tas ir uh, dažiem produktiem uh, gaļai un uh, zivīm un augļiem, tikpat svarīgi ir jānodrošina, lai tiktu aizsargāts investīcijas, kas ir veikts daudzos MVU, kas ir inovatīvi, kas rada darba vietas, un lai atteiktos no uh, neefektīviem pasākumiem un uh, prasībām, kā piemēram 14. pants, uzturvērtības norāde. Jo, jo tas viss maksā laiku un naudu šiem uzņēmējiem. Noslēgumā gribētu ātri uh, uzdot jautājumu komisāram Dalīkungam. 205. Uh, uh, grozījums, par kuru runāja Grostets kundze, un kur ir uh, paredzēts uh, minēt uh, dzīvniekus, kas tiek rituāli kauti. Tas, eh, manuprāt, eh, nevajadzīgi stigmatizēs šos produktus, un tas būs neproduktīvi šim konkrētajam sektoram. Paldies! Rosač. Rosbachkungam vārds. Um, den europæiske forbruger er mig. A jēvi... Paldies! Eiropas patērētājs tas esmu es, un es gribētu zināt, eh, ko es lieku mutē. Eh, manā valstī es iepazīstos ar to, no kurienes nāk eh, pārtika, ko es patērēju. Mums ir jāsaprot, kāda ir informācijas pārtiks produktiem, pat ja mēs neesam ķīmiķi vai agronomi. Tā tad jā, uh, Statistika rāda, ka eh, šādu informāciju meklē eh, patērētāji par to, kāds ir saturs uz 100 gramiem vai eh, mililitriem. Ja mums nav šādas informācijas, tad mēs nevaram rīkoties kā informēti patērētāji. Mums ir jādomā par darba vietām Eiropā. Paldies! Un tagad, kur atsebild kundzei vārds. Min vision ir atstärka konsumentkraft. Paldies! Es vēlos eh, stiprināt eh, patērētāja eh, iespējas. Nepieciešama skaidra, saprotama informācija patērētājam, lai tāpat laikā netikti ar birokrātiskiem noteikumiem pārslūgot mazie ražotāji. No otras puses domāju, ka šī krāsu sistēma atbaidīs patērētāju, ir jāņem vērā arī dažādi dzīvesveidi, dažādas tradīcijas. Tāpat domāju, ka jārod praktisks risinājums, piemēram, attiecībā uz gaļu. Ir uh, nepieciešams uh, nospraust eh, vai nu ļoti tādu skaidru, stingru politiku, vai arī jāveicina patērētāja brīva izvēle balstoties uz informāciju. Un es noteikti atbalstu šo otru opciju. Es atbalstu informāciju, kas ir balstīta uz zinātni, bet tāpat laikā, kas ir elastīga. Tirgum ir jāuzņemas sava atbildība un pienākumi. Nepieciešams, lai visi kopā mēs cīnītos par to, uh, lai tiktu atzīts, ka arī pārtika rada dažkārt veselības uh, problēmas, un mums ir kopīgi jācīnās pret uh, šīm veselības problēmām. Paldies, Korats Bildkundzei, un tagad es dodu vārdu. Arsenis kungam. Es atbalstu obligāto marķēšanu Protams, ka ir, ja mēs runājam par e, to, ka daudzās valstīs tiek izā, iznīcināti lietus meži, lai stādītu tādas palmas, e, kur, no kurām var iegūst tikai palmeļu un kaitēt dabiskajai videi un tā tālāk. Un tas vajag būt viss jānorāda. Patērētājiem ir tiesības to zināt. Starp citu arī palma eļas klātbūtne produktos būtu jānorāda obligāti lai mūsu cilvēki nemaksātu par uh, lietus mežu iznīcināšanu, par mūžu mežu iznīcināšanu, kas gal galā iznīcina bio uh, daudzveidību un klimatu. Pilsoņiem ir jābūt tiesībām izvēlēties, uzņemties atbildību par vidi, izvēloties uh, vidē draudzīgi ražot pārtiku. Paldies, tālāk Obermajer kungs. Eh, paldies priekšsēdētāji, 3 eh, miljoni eiropiešu skolēnu ir ar lieko svaru. Un tas būtībā nozīmē, ka pastāv lielāks iespēja attīstīt dažādas hroniskas saslimšanas. Mēs tiešām esam tas, ko mēs ēdam. Daudz patērētāju interešu dēļ mums ir jābūt skaidram marķējumam, kas norāda, uh, noteiktu sastāvdaļu saturs uz produktiem. Cilvēkam jāzina, cik produktos ir sāls, tauku un cukura. Taču daudz svarīgāk ir, ir jautājums par to, no kurienes nāk sastāvdaļas, kas ir iekļautas attiecīgajā pārtiks produktā. Piemēram, pārstrādātas pārtiks gadījumā cilvēkiem ir jāzina, no kurienes nāk sastāvdaļas. Šis jautājums ir ārkārtīgi jūtīgs, un tas ir jūtīgs tirgus segments, un tas ir skaidrs. Kas tad notiek šobrīd? Šobrīd eh, cilvēkus principā cenšas maldināt attiecībā uz to, no kurienes tad iznāk viņa pārtika. Paldies, un tālāk klāsa kungam vārds. Kundzēs atvainojos. Uh, šodien mēs runājam par informāciju Un informācija ir ārkārtīgi svarīga. Informācija, protams, var saņemt no interneta, un īstenībā informācijas jau netrūks, tās ir pietiekoši, bet ir vajadzīga precīza informācija un eh, precīzāks etiķetes uz eh, pārtiks produktiem gal galā nevar aizstāt eh, cilvēku izglītošanu par veselīgu dzīvesveidu. Tas ir jādara skolā, protams, kā E, ir ļoti labi, ja ir e, šīs te norādes par izcēlesmi un e, par to, kādas sastāvdaļas ir produktā, bet es nedomāju, ka šīs te luksuforu krāsas varētu palīdzēt patērētājiem. Un, eh, piemēram, ja mēs runājam par, teiksim, par sieru, nu, ir taču svarīgi, vai eh, šis piens nāk, teiksim, no Luksemburgas, Francijas un ir varbūt saliec kopā un iegūts no dažādām valstīm tā tālāk. Un kā, bet, bet tas varbūt pat nav tik svarīgi. Tad tomēr ir sieras, kas ražots no piena, bet ir arī sieri, kas ir ražot no aizstāja produktiem. Vispār eh, šķiņķis tiek līmēts kopā ar visādām vielām, un, lai radītu iespēju, kas nāk no viena gabala. Lūk, tas būtu jānorāda uz. Uh, pārtikas produktiem. Paldies, Sārokungs! Vai attiecīgais deputāts nav zālē? Sešsimt trīsdesmit astotā vieta. Labi, nav. Tālāk Estrēlas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Labs pārtiks marķējums ir ārkārtīgi svarīgs. Mums ir jāzina, no kurienes ir produkts cēlies. Un, protams, jāzina, cik tur ir tauku un uh, sāls un cukura. Skaidrs, ka informācijā būtu skaidrai un pieejamai. Bet svarīgi, lai informācija būtu tikai būtiskā informācija, lai tur nebūtu liekas informācijas. Nevai. Vajadzētu, protams, atļaut pieļaut izmaiņas dažiem tradicionāliem produktiem, jo tie reizēm pārstāv vietējo kultūru noteiktos Eiropas reģionos. Tad, kad mēs runājam, piemēram, par vīnu, tad arī vīns, m, mm, vajadzētu, vīns būtu jānosaka izņēmums jo vīna sektors tiek regulēts un vīnā nav tauku. Un deputāts prāt, tur nav arī cukura, un es domāju, ka tas ir jānorāda uz etiķetes. Un gal galā mums ir jāievēro arī PTO prasības attiecībā uz sarkanvīnu, un mēs jau ievērojam šos noteikumus, un sektoram jau tā ir grūti, viņiem būs vēl jauns marķējums, viņiem būs vēl grūtāk. Paldies, Estrēls kundze un Rosī kungam vārds. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka mums nevajadzētu baidīties norādīt izcelsmes valsti uz produkta, jo gal galā mēs visi izmantojam vietējos produktus un patērētām ir jābūt izvēlei un viņiem arī ir jāzina, ko viņi pērk, viņi jāzina, kas tur produktā ir iekšā un no kurienes tas nāk. Lai cilvēki varētu izdarīt informētu izvēli par to, ko viņi ēd. Un tāpēc pirmais solis ir, lai cilvēki saprātīgi tērētu naudu lai viņiem būtu pilnvērtīgs un veselīgs uzturs un cilvēku ētības labad nav pārāk daudz informācijas. Un e, faktiski nevajadzētu e, uz pārtikas likt e, jau novērtējumu par to, vai tā ir vērt, e, veselīga vai neveselīga pārtika. Patērētājiem pašam tas ir jā. E, izlēma balstoties uz informāciju un izglītību, kas viņiem ir jo e, vajadzētu likt uzsvaru uz augstas kvalitātes pārtiku, kas netiek e, nekur tālu vazāta apkārt ar transportu. Jā, paldies. E, aicinājums runātājiem nerunāt tik ļoti ātri, mm, jo tulkiem tas rāda grūtības. Nikolesku kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies runājot par šo luksusvaru principu, par to mēs runājam ļoti daudz šodien. Varbūt, ka šis princips varētu būt arī bīstams. Patērētājiem ir jāsniedz pareizi informāciju un jācenšas arī informēt tā, lai nebūtu tāda viedokļu uzspiešana, lai nebūtu konkrēti norādīts, kurš ir labs, kurš ir slikts produkts. Mums vajadzētu, nevajadzētu norīt ļoti skaidri, norādīt kaut kāds produkts, no kuriem patērētam vajadzētu mm, izvairīties, jo tas būtu nekorekti attiecībā pret ražotājiem. Šeit es piekrītu Grostets kundzei kas runāja par rituālo kaušanu. Arī šeit nevajadzētu radīt nepareizi iespēju, un to pašu varētu teikt arī par amatniekiem. Amatnieki ražo ļoti daudz, un tāpēc es atbalstu arī Giovanni Davalliju iesniegtiem grozījumam. Paskokungs, paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka Renāta Zomera ir paveikusi ļoti labu darbu. Uzlabojot komisijas eh, direktīvas priešlikumu, esmu pārliecināts, ka tad, kad mēs uh, veidojam etiķetes pārtiks produktiem, mums ir jāpārliecināts, lai tās būtu saprātīgas. Nu, nevar tur salikt virsū visādas eh, zīmes, piktogrammas un vēl sazin ko. Uh, arī eh, šim attēmam ir jābūt redzamam produktu priekšpusē. Uh, arī sānos var parādīties kaut kāda zinātniska informācija. Uh, informācija ir jābūt patiesai un objektīvai, un izplatītājiem ir jābūt atbildīgiem par to, uh, kā marķējumi un izplaktprodukts. Eh, komisijas eh, priekšlikumi par eh, burtu lielumu, piemēram, un tā tālāk. Jā, nu svarīgi, lai tiešām būtu salasāmas šīs te etiķetes. Cilvēki ļoti bieži izdara savu izvēli balstoties uz cenu. Un es domāju, ka reizēm pārāk grūti noteikt izcelsmes valsts. Paldies, Parņiekungs. Nu, paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Mēs šeit runājam par ļoti svarīgu tematu, par patērētāju aizstāvēšanu, un nesen kādā pētījumā par pārtikas drošību ir dati, ka pēdējos desmit gados šī situācija ir pasliktinājusies. Katrs trešais ir noraiz, patērētājs ir noraizējies par pārtiks produktu kvalitāti. Tātad ir nepieciešams vienkāršot informāciju uz marķējumu. Tas ir mūsu pienākums. Tādā veidā mēs labāk aizsargāsim patērētāju. Un šeit es gribētu teikt divas lietas par luksoforu atbalstam ja šo luksaforu pavadītu arī informācija par uzturvērtību procentos. Un vēl es esmu pret šo obligāto mm, uh, uzrādīšanu attiecībā uz vīniem un alkoholiskiem dzērieniem, jo šeit par šo tēmu mums ir atsevišķa regula un pēdējos trijos, nākamos trijos gados mēs strādāsim pie šī jautājuma, un tas ir, ko gribēju šobrīd teikt priekšsēdētāja kungs un komisāra kungs. Labaro. Paldies, un tagad došu vārdu Miklašika kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, es vēlētos sākt ar pateicības vārdiem Renātei Zomerei par uh, to grūto darbu, ko viņa ir paveikusi strādājot pie šī regulas priešlikuma. Tas ir svarīgs likumdošanas akts, ņemot vērā mm, Eiropas pilsoņu veselību. Ļoti daudz saslimšanas rodas. Uh, Um, sliktas, sliktu ēšanas pāredumu rezultātā, un tādēļ mums ir jābūt sistēmiskai pieejai, patērētājiem ir jāsaņem skaidra informācija, taču uh, viņiem ir pašiem jāizdara savu izvēli. Mūsu pienākums ir uh, pastāstīt uh, patērētājiem, ko viņi ēd, nevis ko viņiem vajadzētu ēst. Tāpēc Luksafora sistēma, manuprāt, nav tik laba. 85% eh, eh, pārtiks ražotāji, pārtiks audzētāji ir mazie un vidējie ražotāji un nevajadzētu viņus eh, pārkraut ar administratīviem pienākumiem. Paldies un tālāk vārds komisāram Dalī kungam, lai atbildētu uz jūsu komentāriem. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti. Es vēlēties, vēlētos jums pateikties par šo ļoti dzīvo un interesanto eh, diskusiju, kas, kurā ir pausti tik stingri viedokļi un kaismīgi viedokļi. Protams, ka tos komisija ļoti rūpīgi apsvērs. Eh, protams, pastāv zināmi jautājumi, kas eh, ir fundamentāli svarīgi patērētājiem. Piemēram, informācijas pieejamība par uh, alergēniem, uh, papildus marķējums, ko nosaka dalībvalstis, izmēram kritēriju un līdzsvarota informācija attiecībā uz veselību un ietekmu uz veselību. Vēlētos pasvītrot, ka uzturvērtības informācija ir nepieciešama. Un, protams, ka tas neapturēs nekādas pārtiks ražošanu, un es domāju, ka šim jautājumam jāpieiet tādā atklātā veidā komisija. Mm, es vēlētos komisijas vārdā reaģēt uz dažiem komentāriem priekšsēdētāji, runājot par eh, EFS aģentūras finansēšanu. Un šobrīd es varu teikt, ka mēs strādājam pie uh, nelikumdošanas ziņojuma, kurš būs gatavs pēc vasaras pārtraukuma. Uh, Un tur uh, mēs noteiksim, kāds būs virziens attiecībā uz EPSUS finansēšanu. Runājot par inovāciju, mūsu priekšlikumi nav pret inovācijām. Esmu pār inovāciju visnotaļ, taču mēs vēlamies šeit atbildīgu pieeju. Mēs vēlamies inovāciju, kas darbojas patērētāja labā. Mēs vēlamies tādas inovācijas, kas uh, darbojas patērētāja veselības labā. Un e, runājot par veselīguma norāžu direktīvu, kas šeit tika pieminēta, es gribētu atzīmēt, ka saskaņā ar 13. E, pantu mēs e, no dalību valstīm saņēmām uh, apmēram 30 tūkstoši dažādas uh, E, norādes un dalību valstīm mēs lūdzām tās pārskatīt un kopumā tad šis skaitlis samazinājās līdz 4000. Tā tad faktiski šīs norādes tiek teikts, veiktas tā ļoti virspusēji, tāpēc mums tās ir jākontrolē, kā es jau sacīju. Uh, Eh, lai tās netiktu nelieti, neliederīgi izmantotas kā mārketinga instruments. Tas viss ir aizkavējis procesu, bet mēs joprojām pie tā strādājam. Un mēs strādājam pie pirmo informācijas kopumu analizēšanas, tos esam saņēmuši komisijā, gatavojam tos publicēšanai, un otrais kopums arī tiks apstrādāts pavisam drīz, tātad šis process norit. No otras puses jāsaka, ka saskaņā ar 14. pantu Jau 15 prasības ir tikušas izskatītas un paziņotas. Vai nu uh, sniedzot apstiprinošu vai noraidošu atbildi. Tātad mēs jebkurā gadījumā pie šī jautājuma strādājam. Tātad darbs norit. Es vēlētos izteikt vēl vienu komentāru par ietekmes novērtējumu un uzsvērt, ka komisija ir atbalstījusi šo priekšlikumu, konsultējoties ar iesaistītajām pusēm, izvērtējot ietekmi un izvērtējot dažādo politikas iespēju ieguvums. Un dažu grozījumu ietekme, to grozījumu, kurus uh, deputāti ir iesnieguši šodien vai iepriekš, uh, nākot klajā ar prasībām par papildus uh, informāciju, tiks skatīti, un es uzskatu, ka mums tas būtu jāņem vērā lēmumu pieņemšanas procesā. Un noslēgumā es vēlētos uh, pateikties referentiem visiem par ieguldījumu. Paldies par jūsu uh, grozījumiem un uh, mūsu viedoklis par to ir pieejams. Paldies! Paldies, komisārkungs, paldies visiem kolēģiem, kas uzstājās! Tagad mutiskais jautājums par statistikas datu kvalitātes savienībā un pastiprināts komisijas pilnvērs revīzijas jomā. Un vispirms vārds Otomāram Karasam uz divām ar pustrīm minūtēm.